Vispirms dalība septītajā formā par kohēziju. Balstoties uz uh, um, reģiju un budžeta komiteju lūgumu, mūs aicina nozīmēt divus deputātus, kas uh, piedalīsies septītajā formā, kas ir valstīts uh, kohēzijas politikas jautājumiem. Jans Olbrichts un Daniels Ovioti tiek uh, nozīmēta par šiem deputātiem, tāpēc, ka viņi ir bijuši referenti par kohēzijas jautājumiem. Dalība augsta līmeņa konferencē par Eiropas Savienības nākotnes finansēšanu. Par eh, šiem jautājumiem runājam jau ilgāku laiku, un šī konference notiks eh, Berlamonā 6. jūnijā. Esmu aicināts kā budžeta komitejas priekšsēdētājs piedalīties šajā konferencē, kur es piedalīšos panelī Eiropas reakcijas optimizēšana, pareizās prioritātes un labākie instrumenti. Ja līdz 6. jūnijam jums rodas kādas idejas, tad lūdzu turiet man tās zināmas, lai es varētu tās nodot tālāk šajās debatēs. Tāpat arī es Gribētu norādīt, ka ir nosūtīta atbilde komisāra Motingeram attiecībā uz komisijas darbību trasta fondu pārvaldībā, tad, tad instruments attiecībā uz Turciju, strateģiskā komiteja, kas strādā pie šiem finanšu jautājumiem, un šo vēstuli parakstīs AFET, DEVE un budžeta komiteju priekšādātāji. Tagad attiecībā uz ikgadējo ziņojumu par Eiropas Savienības investīciju bankas finanšu aktivitātēm. Eh, Zabēdāls kundze ir atbildīga par šiem jautājumiem, viņa ir pastāvīgā referente. Un eh, vienošanās starp Eiropas Savienību un īriju par papildu noteikumiem attiecībā uz ārējo atbalstu robežu uzraudzībai un vīzām. Šeit esam nolēmuši nenozīmēt referentu. Tāpat arī esam apstiprinājuši uh, mūsu komitejas uh, sanāksmju kalendāru 2018. gadam. Uzklausīšana attiecībā uz finanšu instrumentiem ir paredzēta 19. janvārī. Uh, es atvainojos jūnijā, un tāpat arī 30. maijā pēcpusdienā notiks sanāksme. Jūs varat iesniegt savus komentārus sekretariātām. Tāpat varbūt jums ir kādi ieteikumi uh, par ekspertiem, kurus vajadzētu uzaicināt uz šīm uzklausīšanām. Tāpat arī es uh, aizmirsu precizēt, ka šeit ir runa par uh, vienošanos starp Eiropas Savienību un Islandi, bet es domāju, ka jūs tāpat visu to sapratāt. Tagad pāriesim pie. Pardon. À la séquence des votes. Tagad pāriesim pie balsošanas. sur le budget 2017. Par 2017. gada budžetu. Jānam Gairam šķiet nav nekādu transferu uh, pieteikumu. Nē, priekšsēdētāja kungs, man nav nekādu pieteikumu transferiem. Ļoti labi. Tarāna kungs šķiet ir pie mums ieradies. Lūdzu, jums vārds. Nē, tas ir Salīkungs, kurš aizstāja Taranda kungu. Uh, Paldies, priekšsēdētāji! Terānda kunga vārdā gribu pieteikt divus transferus. Pirmais ir Eiropas ekonomiskā un sociālā komiteja. Viņi lūdzu 43 tūkstošu 477 eh, eiro pārvirzīšanu attiecībā uz eh, menedžmenta sistēmas programmatūru. Un Viņi vēlas uh, uzlabot gan uh, štata, gan ārējos tulkojumus. Referentam nekādu iebildumu nav. Šķiet, ka bija pieteikts vēl viens transfers. Vai ir kāds jautājums par šo transferu? Varbūt jūs varētu mums prezentēt arī otro uh, transferu. Jā, otrs attiecas uz um, revīzijas palātu, un viņi lūdz grozīt uh, nodibinājumu plānu. Te ir runa par personālu. Viņi vēlās pārveidot vienu AST 7 un vienu AST 4 pastāvīgo posteni um, 285 pastāvīgos posteņos. Vai ir kādi Eh, jautājumi. Mankas kungs. Jautājumu nav. Vēlētos jums atgādināt, ka ja nebūs nekādu iebildumu, tiks uzskatīts, ka šie transferi ir apstiprināti. Neredzu, ka tiktu izteikti kādi iebildumi, līdz ar to skatīsim, ka šie transferi ir apstiprināti. Uh, Monikai Holmeirai nav nekādu transferu, par ko viņa vēlētos mūs informēt, līdz ar to balsošana ir pabeigta. Tagad došu vārdu Jan, Jenam Geijeram, jo viņš mums runās par otro grozījumu budžetā 2017. gadam, kur ir runa par 2016. gada pārpalikumiem. Paldies priekšādātāji, godāmie kolēģi! Mums ir ārkārtīgi liels pārpalikums 2016. gada budžetā. Un te ir runa par 6,4 miljardiem eiro. Un mēs neesam pietiekami izmantojuši budžeta līdzekļus 4,9 miljārdu apmērā tie līdzekļi, kas, ir, kas nav izdoti. Tāpat arī mums ir soda un procentu maksājumi kas ir iemaksāti Eiropas Savienības budžetā, un tie ir apmēram 3 miljārdi eiro. Un tāpat arī mums ir pašu līdzekļu korekcijas, kas sastāda apmēram 1,5 miljārdus eiro. Un tas uh, saistās ar uh, Stelinga mārciņas kursu pret eiro. Šķiet, ka tas eh, radās dēļ lēmuma Brexit referendumā. Mēs jau esam vairāk arī par to mm, diskutējuši komitejā. Un tāpat arī komisija ir ietaupījusi naudu vairākās jomās. Nācās pārvirzīt eiro uz Lielbritāniju, jo Lielbritānija atrodas Eiropas zāļu aģentūra un Eiropas banku aģentūra. Un tad, tad tur mums vairs nav vajadzīgs tik daudz eiro. Šīs eh, mājas eh, kursas svārstības eh, līdz ar to ir ļāvušas ietaupīt Eiropas Savienības budžetā. Te ir runa par 173 miljoniem eiro. Tātad, ja mēs aprēķinām visas šīs cenu atšķirības, tad te ir runa par neto summu 1,3 miljārdu eiro apmērā. Un vēlētos arī mazliet pastāstīt par uh, budžeta neizmantošanu. Šeit ir runa par 6,4 miljardiem. Parasti šīs summas ir apmēram 1,5 miljardi, tātad šoreiz šī summa ir ārkārtīgi liela. Un te ir saistība ar to, ka uh, 1B kategorijā netika pietiekami izmantots budžets. Arī šo problēmu mēs ļoti labi zinām. Te ir runa par struktūru un līdzekļiem, kas nav tikuši pieprasīti. Es vēlētos jums atgādināt, ka mēs jau vienreiz sagatavojām grozījumu, kur bija paredzēts šo summu samazināt, un atkal šeit ir izmantots pārāk maz līdzekļu. Te ir runa par nepareizām prognozēm no dalību valstu puses. Uh, Padome, ņemot vērā šo pieredzi, vēlas šo situāciju labot. Šķiet, ka visu būtiskāko esmu jau pateicis. Tātad ir runa par neto summu 1,3 miljārdu eiro apmērā. Un varu konstatēt, ka, manuprāt, tas nav īsti godīgi, ka šīs summas Tagad tiks uh, nodotas pārējām 27 dalībvalstīm. Es tieši tāpēc esmu sagatavojis uh, grozījumu, kur tas uh, tiks ņemts vērā, un es gribētu aicināt komiteju ņemt vērā šos apstākļus, kas saistās ar Brexit. Uh, Jā, protams, šeit nav runa par to, ka šī nauda tiks vienkārši atmaksāta. Šeit ir runa par to, kā mūsu uh, iemaksas tiks samazinātas. Tātad šie 1,3 miljārdi mm, tiks atmaksāti dalībvalstīm. Esmu sagatavojis šeit uh, ziņojumu, un uh, kolēģi noteikti zina, kas tajā ir iekļauts. Uzskatu, ka uh, šim pārpalikumam nevajadzētu samazināt dalībvalstu iemaksas. Šo pārpalikumu vienkārši vajadzētu atstāt Eiropas Savienības budžetā. 6,4 miljārdi eiro um, ir daudz lielāka summa nekā tās summas, par kurām mēs strīdamies ar dalībvalstīm trilaugā. Protams, Ja dalība valstis mums atļaus šo notu paturēt, tad nekādu strīdu nebūs, bet es uzskatu, ka šie argumenti tomēr ir pietiekami svarīgi, lai mēs tos pieminētu. Ja šī nauda aizplūdīs atpakaļ, tad es gribētu norādīt dalību valstīm, ka mums vēl ir vairākas nacionālas iemaksas. Uh, trasta fondos un arī citur, ko mēs gaidām no dalību valstīm, un iespējams, ka šī summa varētu tikt izmantota tieši eh, šādiem mērķiem. <coughs> Jā, protams, tā ir varbūt mazliet novecojusi prasība par to, ka mums ir jāgaida uh, trešais budžeta grozījums. Uh, Mums to apsolīja, mums teica, ka tiks piešķirti papildu līdzekļi Eiropas jaunatnes iniciatīvai. Līdz šim vēl neesmu saņēmis informāciju par šo punktu, bet neformāli no komisijas uzzināju, ka pavisam drīz, iespējams pat eh, šodien, eh, šīs eh, jautājums tiks mums iesniegts. Es domāju, ka mums vajadzētu arī atgādināt, ka uh, Ehm, padomē, ka tai ir jābūt rīcības spējīgai, kolēģi. Mēs um, esam diskutējuši līdz četriem rītā par to, vai 2017. gada budžetu mēs varam pieņemt kopā ar uh, finanšu plānu. Un pašlaik mēs piedzīvojam to, ka tiek izteiktas norādes par vēlēšanām 8. jūnijā, un līdz ar to Lielbritānija uh, neuzskata, ka tā varēs pieņemt šo daudzgada finanšu plānu. Jau divas reizes atšķirīgās padomas institūcijās tika runāts par šo jautājumu. Kolēģi, es īsti mm, nesaprotu, kā to apzīmēt. Vienīgais vārds, kas man nāk prātā, ir, ka tā ir uh, ķīlniešu, ķīlnieku sagrābšana no Lielbritānijas puses. Un, ja uh, viņi uzreiz pēc vēlēšanām paziņos par savu piekrišanu, tad es būšu patiešām pārsteigts, bet es eh, nu, neliktu uh, savu balsi par to, ka tā tiešām būs. Nu, tad arī mums vajadzētu varbūt eh, padome izverzīt ultimātu. Galu galā šeit ir runa par to, ka. Uh, Mums ir jāstājas pret Lielbritāniju, un mums vajadzētu aicināt uh, lai padome un visas pārējās dalība valstis paliek rīcības spējīgas un spēja pieņemt lēmumus šādos jautājumos. Paldies vispārējiem referentam. Jūsu novērojumi ir tādi uztraucoši attiecībā uz maksājumu līmeni. Šeit ir novērojama samazināšanās maksājumos, tātad te ir runa par 7 miljardiem un 84 miljoniem. Kopā tātad tie būs 12 miljārdi. Uh, kur uh, budžets netiek izpildīts tā, kā tas tika paredzēts. Nu, tas patiešām mūsos rada zināmu uh, neizpratni, vai te ir runa par dalību valstīm, kas uh, kaut ko nedara tā kā vajag. Urēlkungs, vai jums ir kāda informācija, ko, jums, ko jūs mums varētu sniegt attiecībā uz uh, vispārējā referenta teikto? Uh, Paldies, priekšādātāji! Domāju, ka Gaira kungs sniedza ļoti labu kopsavilkumu par šo uh, budžeta grozījumu projektu, un, uh, kā jūs zinat, to pieprasa 18. pāns finanšu regulā. Šīs 18. pāns arī norāda, ka budžeta grozījums attiecas tikai uz iepriekšējā gada pārpalikumu. Kā jau Gairakungs norādīja, šeit parādās trīs elementi šajā ārkārtīgi lielajā pārpalikumā. Pirmā kārtām neizpilda izdevuma pusē, tad te ir runa par trīs ceturdaļām no kopējās summas. Tāpat negatīva ietekme apmēram 1,5 miljārdu apmērā e, resursu daļā un e, Tāpat, kā jau Gērigans norādīja, te ir saistībā ar Britu mārciņas vērtības krišanos, kas bija tieša referenduma rezultāts pagājušā gada jūnija beigās. Kā jūs zinat, dalībvalstu iemaksas tiek noteiktas nacionālajā valūtā, tās tiek mm, iemaksātas katru mēnesi Eiropas Savienības budžetā, un Katru mēnesi tāpat tās tiek uh, pārvērstas eiro. Un, protams, ka tad, kad uh, valūtas vērtība krītas, uh, rodas negatīva ietekma uz budžetu. Un tie tātad ir šie 1,5 miljārdi. Protams, ir arī ļoti lieli sodi, tie ir gandrīz 3 miljārdi eiro. Uh, Šie sodi tika iemaksāti pašās gada beigās, 2016. gadā, tāpēc tos nevarēja vairs iekļaut budžeta grozījumos. Attiecībā uz 4,9 miljārdu neizmantošanu mm, tā ir taisnība. Diemžēl man ir jāsaka, ka mans komisārs Otingers jau skaidroja starp iestāžu sanāksmē par maksājumiem, uh, martā, kādi tam ir bijuši iemesli. Un galvenokārt tas saistās ar 1B kategorijas eh, nepienācīgu izmantošanu, tātad ir runa par kohēziju. Kā jau um, Artuī kungs pieminēja, te ir runa par šiem 7,3 miljardiem uh, samazinājuma maksām apropriācijās, ko mums vajadzēja īstenot eh, jau gada sākumā un kur mēs piemērojām ceturto budžeta grozījumu. Tātad šeit runa par apmēram 12 miljardu nepienācīgu izpildi 2016. gadā un gandrīz eh, visa šī summa saistās ar neizpildi kohēzijā, tad 1B kategorijā. Protams, ka komisija no tā mācās. Kā jau komisārs skaidroja, martā mēs mēģinām palīdzēt dalībvalstīm īstenot šīs programmas pēc iespējas ātrāk. Nominēt visas vajadzīgās iestādes, lai nodrošinātu, ka nauda sāk plūst. Protams, esam mācījušies arī no apropriāciju apjoma, ko mēs pieprasīsim budžeta iestādēm 2018. gadām. Komisārs Otingers jums to prezentēs rīt. Un, protams, mēs arī ļoti labi apzināmies, ka mums vajadzēs rūpīgi sekot līdzi šī gada, 2017. gada notikumiem. Kā jūs zināt, dalībvalstis iesniegs savas aktualizētās prognozes kohēzijas izpildēji šī gada jūlijā. Un šajā brīdī komisija ņems vērā un arī izvērtēs uh, balstoties uz to, kas notika pagājuši gad, vai uh, arī šogad uh, nāksies rīkoties. Es patiešām ceru, ka tā nebūs un ka dalībvalstis spēs īstenot visu, kā tas bija paredzēts šī gada budžetā. Bet par to mēs zināsim vairāk jūlijā. Gaira kungs uzdeva arī jautājumu par uh, to, kad komisija nāks klajā ar priekšlikumu jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai. Rīt komisija pieņems budžeta grozījuma projektu numur 3, un šeit ir arī iekļauts priekšlikums par 500 miljoniem uh, jaunatnes uh, iniciatīvai. Un parlaments un padome tam piekrita jau uh, pagājušā gada novembrī. Paldies! Uh, La traduction de décisions antérieures, 500 millions. Šķiet, ka te ir runa par šiem 500 miljoniem. Tas bija tāds iekšējs lēmums. Paldies, tagad Deprēkungs. Merci, prezident. Paldies, priekšādātāji. Vēlējos norādīt, ka es simtprocentīgi piekrītu referentam Gājerām. Es gribētu mm, pieminēt divus punktus, par kurām jau arī izteicās Gaira kungs. Pavisam interesanti, ka, ja ir runa par dalībvalstu ieguldījumiem, ka vispirms tie tiek apreikināti vietējā valūtā, un pēc tam tas viss tiek pārveidots eiro. Nu, nu, protams, ja valūta tiek, valūtāja krīts vērtība, tad mums uzreiz rodas zaudējumi. Protams, uzskatu, ka šis risks, ka valūtai pieaugs vērtība, ir eh, daudz, daudz eh, mazāks nekā tas, ka valūtai kritīsies vērtība. Nu, galu galā vajadzētu varbūt noteikt eh, konkrētu summu, kas ir jāiemaksā eiro, neskatoties uz to, kādā valūtā šī iemaksa tiek veikta. Uzskatu, ka Eiropas Savienības līmenī tas būtu tikai saprātīgāk, un mums būtu jānosaka šāds mērķis. Es nesaprotu, kāpēc Citām dalību valstīm ir jācieš no tā, ka eh, kādai eh, valūtai krīt vērtība, un Gokolā šī vērtība kritās tikai tāpēc, ka Brīti pieņēma šādu lēmumu. Tad, tad varbūt mums vajadzētu eh, pielikt viņiem klāt arī maksāt procentus par uh, to, ko mēs zaudējām dēļ Brexit lēmuma. Uh, Es domāju, ka mums vajadzētu izvairīties no šādām problēmām, un ja mēs izvēlētos šādu pieeju, tad mēs to arī varētu izdarīt. Nākamais. Es uzklausīju Urela kungu, un patiešām šajos, um, šajās saistībās, kas um, netiek izmantotas, um, parādās uh, um, ekonomikas ietekme, bet Mēs varam sasaistīt šo daudzgadu finanšu plānu ar a, jauniem likumdošanas aktiem, bet šeit vienmēr parādīsies kavēšanās starp šo brīdi, kad pro programma tiek uzsākta un brīdi, kad tiek veikti maksājumi. Ļoti bieži ir tā, ka pirmajos daudzgadu finanša plāna gados ir saistības, kas netiek izmantotas. Tas ir tad, tad struktūrāla pieeja. Un šajā brīdī, kad mēs esam sasnieguši vidusposmu un ieejam otrajā daudzgad finanšu plānu pusē, tad šie rēķini tiek iesniegti un tad arī um, parādās šīs uh, saistības. Un tad mēs šeit strīdamies ar padomē, lai uh, iegūtu vairāk maksājumu, lai varētu sekt šīs saistības. Gaira kungs jau uz to norādīja attiecībā uz šo piekto punktu. Ja turpmākajās sarunās par finanšu regulu mēs varētu iekļaut pāntu, kur būtu teikts, ka ja mēs ievērojam um, finanšu plānā paredzētās summas, un ja mēs redzam, ka saistības nav pietiekami izmantotas, tad uh, Varbūt mēs varētu iekļaut to visu maksājumu rezervē. Mums vajadzētu šeit atrast kaut kādu mehānismu. Tad mums eh, nevajadzētu um, perioda beigās um, lūgties kā ubagiem. Mums um, Tagad sanāk tā, ka mums vajag atdot šīs summas dalību valstīm. Uzskatu, ka šī, šī problēma ir struktūrāla. Mēs eh, neprasītu dalību valstīm maksāt vairāk. Pašlaik notiek tā, ka mēs viņiem, viņām atmaksāsim šīs summas, un mēs ieskājām ar to, ka vēlāk mēs atkal šīs summas prasīsim atpakaļ. Uzskatu, ka tas nu, tā ir tā neveikli. Šis eh, piektais punkts, ko pieminēja Gaira kungs, eh, ir tāda pamat problēma, par kuru mums vajadzētu diskutēt eh, sarunās par nākamo daudzgadu finanšu plānu. Neko neteikšu šeit par britu attieksmi. Gaira kungs jau pienācīgi daudz par to izteicās, un es viņam pilnībā piekrītu. Paldies tagad, Obrecht kungs! Euh, Priekšādātā paldies tikai tāds papildus piemetinājums. Nu, tāds priekšlikums jau bija saistīts ar šo pārskatīšanu. Tieši to jau arī likām priekšā, ka šis pārpalikums varētu palikt budžetā, bet, nu, saņemam noraidījumu jau pašās pirmajās dienās. Nu, tāpēc laikā, protams, mums atkal atkārtot uz to ir jāuzstāj, jā, jo citādi mēs nonāksim kārtēju reizi katru gadu atkal tā pašā situācijā. Es nezinu, nu, kādas komisija ir projekcijas attiecībā šo N plus 3, bet, bet 2014., 15., 16. un 17. gadā, nu lūk, šobrīd, tad kas notiek ar šīm tālāk, kas ar šīm saistībām? 17. gada beigās Pirmajos gados taču zinām, ka tas vienmēr ir apgrūtinošs. Šos līdzekļus visu izmantot pat, ja īstenošana arī iznās atbilstīgi, nu tad tas nozīmē, ka kohezijas politikai šos līdzekļus atkal atņemot būs grūtības. Piezīmītā tas attiecībā uz depreku un kā paturēt šos līdzekļus rezervē vai, vai maksājumos, es nezinu, bet otrs ir tas, ka tad ir jādomā par šīm saistībām jāpaldies. Nav citu jautājumu? Vai mums ir pieejama kāda analīze pa valstīm ar šo nepie, nepietiekamo absorpciju eh, saistību apropriācijās? Jo ir kaut kāds lūk problēmas ar programmu izmantošanu, bet ir ņemot vēlā šo kopējo finanšu kontekstu, ir taču tādas valstis, kas ir nonākušas budžeta grūtībās, un kas līdz ar to varbūt šos līdzekļus neizmanto, tāpēc, ka, nu, pārsvarā jau Eiropa nepiedāvā simtprocentīgi ieguldījumu, bet tikai līdzfinansējumu. Nu, tad iznāk tā, ka šī Eiropas palīdzība bieži vien uzliek par pienākumu tomēr radīt jaunus izdevumus dalību valstī, kas, ko tā nebūtu nevēlas darīt. Un tad šīs ir šie sociālie fondi un pārējie līdzekļi faktiski ir tādi valsts izdevuma aktivizētāji. aktivizētāji. To es gribu vaicāt, vai ir šāda parādība? Un te gaidu skaidrojumu no komisijas. 14. 15. gadā, jā, protams, ir, lūk, šie neizmantotie līdzekļi, bet, nu, šobrīd jau 16. gads ir pagājis un sistēma pamazām vienkāršojas. Tātad, vai ir kaut kāda tāda tendence identificēta, un vai tiešām ir tā, ka dalībvalsts atsakās no programmu īstenošanas tāpēc, ka šī starpība, kas viņiem tad jāpamaksā pašiem, uzliek slogu viņu valsts budžetam? Un tātad. Tālāk došu vārdu referentam, viņš lai naklajā ar noslēgumu vārdiem. Tātad otrais budžeta grozījuma projekts. Tātad runājam par ieņēmumu pārvietošanu. Lūdzu. Tad mēs varam dzirdēt varbūt atbildi no komisijas arī uz šiem jautājumiem. Oui, euh, merci, Jā, paldies priekšādātāji. kas attiec uz deprēku un komentāriem. Teorijā, protams, būtu iespējams, ka tā valsts, um, ka valsts veids iemaksu nacionālā valūtā, bet skaidrs, ka pašreizējais reglaments attiecībās pašu resursiem tādu iespēju nepieļauj. Tāpēc šī ideja teorētiski, protams, ir apsverama attiecībā uz nākamo finanšu, daudzgadu finanšu plānu, bet ne šobrīd. Tālāk, kas attiecas uz neizpildi līdzekļu absorpcijā kohēzijas jomā. Tā, protams, ir nopietna problēma. Bet tā kā šobrīd ir tādi jauni finanšu instrumenti, šī globālā marža maksājumiem no 14. gada tas pastāv. Mēs tomēr atgūstam finanšu plāna ietvaros nākamajiem gadiem šīs summas mm, šajos kopējo griestu ietvaros. Tātad mēs veidojam tādu papildus maržu, papildus rezervi, lai varētu nomaksāt eh, tās summas, kas šobrīd vēl nu, ne, nav absorbētas tātad turpmākajos gados. Nu, tiešā veidā budžetam tas, protams, nenes pa, nekādu palīdzību, bet šobrīd, nu, jebkāda veida šādu pārpalikumu iekļaušanu rezervē padomu šobrīd pilnībā noraida. Bet nu, tas, zināmā mērā, samazina šo nepietiekamās absorpcijas ietekmi, jo, lūk, ir kaut kāda šī griezti, kuru ietvaros, tad to, šos maksājumus var veikt arī vēlākā, nu, piemēram, 19. vai pat 20. gadā kas attiec uz Obrist, Obrihta kungu un saistībām. Šobrīd mēs vēl nezinām, komisijas iekšēnē nav tādas informācijas. Programmu slēgšanas procedūru nu, faktiski sāksim attiecībā uz vecajām programmām. Tās, protams, tikko tiks slēgts, tad ja pieejama būs arī informācija par šīm saistībām, bet šobrīd vēl ir mazliet pāragri izteikt minējums par summām. Visbeidzot, ar tīkunga jautājums par um, analīzi pa valstīm, par programmu neizpildi, līdzakļu neizpildi. Nu, šāda analīze pastāv atskaitīšanas sistēmas ietvaros. Komisija šos dokumentus ir iesniegusi. To viņi iesniedz eh, trīs reizes gadā. Le, budžeta lēmē iestādam, tur ir dažādi grafiki un tabulas, kur ļoti labi pa valstīm parādīts, kādas programmas, kurās valstīs vecās, jaunās programmas, kā tās tiek izpildītas. Dalībvalstīs tur ir arī saliktas secībā valstis pēc izpildas līmeņa. Mm, tur arī redzam šīs procentu, redzam procentuālie rādītāji, un tad ir skaidri un gaiši redzams, kuras ir tās valstis, kas kavējas ar līdzekļu apguvi, kas savukārt ir eh, avangardā un tā tālāk. Lūk. Donc, tableau, été... Nu tad lūk, šīs tabulas tad ir marta beigās tagad publicētas, ja? Bien, donc nous, nous l'avons. Tad nu, tās ir mūsu rīcībā, sekretariāt, ja? Bien monsieur le rapporteur général. Nu tad lūdzu, referentkungs. Ja, vielen Dank für die Kommentare. Ähm, ich hab... Paldies par komentāriem. Uh, jā, varu piekrist, ka te tikai tāds ļoti pakāpeniskas atšķirības attiecībā uz to, kā tiek izvērtēti uh, iemesli. Mm, Un, ja mēs salīdzinām naudas plūsmas ar iepriekšējiem periodiem, tad mums vajadzētu būt tā strauji pieaugušā līknē. Bet nu tā tas nav. Vai nu tas viss tagad kā uh, nedaudz virzās uz leju ar jauno regulējumu? Vismaz uh, manā frakcijā var teikt, ka ir atsevišķas dalībvalstis, kas komisijas uh, prasības par menedžmentu un uzraudzības iestādēm. Um, jā, ir zināmas problēmas šajā ziņā. Jā, mums ir um, jāstrādā pie tā, lai līdzekļi nonāktu tur, kur viņi ir paredzēti, um, lai finansētu to, ko paredzēts finansēt dalību valstīs. Un esmu būtiski nobežījies par uh, kohēzijas politikas nākotni pēc 2020. gada, ja naudas līdzekļi turpinās, uh, tad situācijā turpinās šādā veidā attīstīties. Un, uh, tad ir jājautā, vai kohēzijas politika tad ir uh, vajadzīga, ja naudas līdzekļi netiek izmantot atbilstošā veidā. Un arī um, Uh, tie, kas uh, nāk no šīm uh, neto maksātāju valstīm, kā arī es. Um, mums ir, uh, tad, tad mums ir jādomā par šo situāciju. Un kolēģi, jā, um, kas ir izteikšies un kas arī domā par savu grozījumu iesniegšanu, mums ir vēl divas dienas laika. 31. mais ir. Uh, termiņš grozījumu iesniegšanai. Bien. Merci. Labi, paldies. Paldies referentam. Paldies arī komisijai. Paldies arī jums, godātie kolēģi, kas izteicās šo viedokļu apmaiņā. Kā jau teicu, grozījumi jāiesniedz līdz 31. Balsojums notiks 19. vai 20. jūnijā budžeta komitejā. rectificatif... Budžetu grozījums attiecībā, numur 3 attiecībā uz 17. gadu tiek gaidīts, un līdz ar to mēs par to vēl tikai runāsim. Tajā brīdī, kad komisija mums būs sniegusi informāciju par to. Nu, un tad vēl gribēju jums teikt, ka esam paredzējuši arī ārkārtas sanāksmi 28. jūnijā pēcpusdienā komisārs Otingers ieradīsies pie mums, lai prezentētu pārdomu dokumentu par finansējumu Eiropas Savienībai nākotnē. Varbūt tur pēkšņi būs kaut kas tāds ļoti skaists, jauns, kaut kādas jaunas kompetences. Varbūt tas tiešām būs tāds jauns, skaists motivējošs lidojums. Nu, tātad 28. jūnijas ārkārtas sanāksme mūsu komitejā. Vai ir kaut kas pie citiem jautājumiem? Kādam sakāms nē? Šķiet, ka nē. Nu, ņemot vērā, ka daži deputāti tomēr vēl palikuši arī šajā vēlā pievakaras stundā, tomēr līdz ar to sanāksmi slēdzam un atsāksim darbu rīt no rīta. 9.15. Un tas būs ārkārtīgi mm, saspringts brīdis, kaismes pilns, jo mēs balsosim, balsosim par finanšu regulu un omnibusu. Paredzēts balsošanai stunda 45 minūtes. Un vēl arī Gribēju teikt, ka tie, kas grib piedalīties darba grupas sanāksmē, nu, kas strādā pie Eiropas Savienības budžeta, gribu jums pateikt, ka, nu, diemžēl šī sanāksmē nenotiks. Bet, nu, paldies visiem, kas ieradās šovakar uz sanāksmi. Paldies visiem, kas ar mums sastrādājās. Paldies, ka visi bija pieejami, piedāvāja savu ekspertīzi. Nu jā, gribu vairāk, protams, informācijas saņemt attiecībā uz Brexit, jo šie dati visi ir komisijai, bet mums nekas no tā viss nav pieejams, un tas tiešām ir nožēlojami un skumji.